varētu ieklausīties manī. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, man diemžēl jūs jāinformē. ka, eh, diemžēl, mēs nu pat uzzinājām ka ANO uh, bēgļu aģentūra Gazā ir tikusi bombardēta. To ir izdarījuši Izraēlas tanki. Ir trīs uh, cietušie uh, un ANO ir nolēmis pārtraukt visu savu darbību. Es domāju, ka uh, ņemot vērā uh, ka mēs pēc brīža balsosim arī par gazas jautājumu. Es vēlējos jūs visus par to informēt. Vielen Dank, Herr Kollege Wirtz, für diese Information. Paldies, Vucu kungs, par šo informāciju.